Mēs pārējām pie balss skaidrojuma sadaļas. Tos kolēģis, kur atstās ērzā, lūdzu to izdarīt eh, maksimāli klusi. J'ai reçu euh, six demandes d'explication. De, Ir seši pieteikumi skaidrojumiem un sāksim. Uh, ar A. Jūzo kundzes ziņojumu. Kartīkungs, mēs jūs ļoti uzmanīgi klausāmies. Person. The Convention on International Trade Ja mēs runājam par uh, konvenciju par starptautisko izniecības ar apdraudētiem savvaļas dzīvnieku un augu sugām, ir ļoti svarīgs starptautisks instruments, un mm, pievienošanās tam ļauj Eiropai kļūt par daļu no tā. Tas uzdevums ir nodrošināt, lai tirzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem neapdraudētu to pastāvēšanu. Uh, Un šī te tirzniecība un to eksploatācija ar dažām savas dzīvnieku un augu sugām, dažas sugas ir novedušas tūp pie to iznīcības robežas un tādēļ, ka šie dzīvnieki un augi ceļo pāri robežām, ir vajadzīga starptautiska sadarbība, lai nodrošinātu to, ka atsevišķas sugas netiek pārmērīgi eksploatētas, jo dažas tautas var uh, zaudēt savu uh, dabas, savas dabas bagātības. Un no tā var ciest uh, cilvēki visā pasaulē. Un uh, es apsveicu, kā parlaments ir atbalstījis šo rezolūciju. Paldies. Kīnečī kundze arī uz vienu minūti. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. CITES konvencija aizsargā praktiski 35 tūkstošu augu un dzīvnieku sugas no iznīcības. Pievienošanās CITES konvencija ir patieks, patiesas progress ne tikai tāpēc, ka Eh, Eiropas Savienība kļūst par pilntiesīgu šīs konvencijas locekli, bet arī Eiropas Savienība varēt, eh, varēs spērt um, nopietnas soļus attiecībā uz sugu aizsardzību. Startautiskā tirzniecība eksotiskajām sugām ir ar vairāk nekā 2 miljārdu eiro lielu apgrozījumu gadā. Attiecīgi Eiropas eh, eh, Savienība ir pirmais boā importētājs un otrais skatveidīgo eh, importētājs. Pievienošanās citas konvencijai varēs tikai stiprināt Eiropas Savienību, tāpēc es balsoju par šo ieteikumu. Paldies! Nākošais runātājs Gērlingas kundze uz vienu minūti. Tie, kuri atrodas ejās, lūdzu tās atbrīvojiet. Thank you. I support the accession of the EU to the... Paldies, manuprāt, Eiropas Savienības pievienošanās eh, citas konvencijai. Nu, praktiski 28 dalību valstis jau ir parakstījušās, un tādēļ jautājums, kādu pievienoto vērtību dos ES pievienošanās, ja mēs eh, parakstīsimies, eh, tā teikt, kopā, nevis katrs atsevišķi. Uh, Kā es saprotu, tad Eiropas Savienības dalībvalsts nevienmēr runā vienā balsī. Esmu piedalījusies eh, citas sanāksmēs eh, par spīti tam, ka tās parakstījuši vienu un to pašu konvenciju. Līdz ar to eh, šī parakstīšana dos mums iespējas aizstāvēt ES pozīciju un mums būs iespēja likt visu mūsu pārstāvniecisko svaru, pārstāvot visus Eiropas Savienības pilsoņus šajā svarīgajā Eh, lietā. Eh, tirzniecība ar apdraudētajām sugām pēc cilvēku un narkotiku tirzniecības ir nākošā lielākā nelikumīgas tirzniecības industrija, un Eiropas Savienība varēs par to, pret to cīnīties kopā. Un tagad jārkungs uz minūti. Jā, ja, dank, Frau Präsidentin, auch... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs esam viensprāts, ka ir labi, ka Eiropas eh, Savienība kopā ir pievienojusies šai konferencei eh, kādēļ tieši tagad, nevis agrāk. Nu, agrāk tas nebija iespējams, jo nebija panākts vienots viedoklis. Un kopš 13. gada novembra tas ir iespējams un tagad mēs kopā, kā Eiropas Savienība, varēsim likt visu savu svaru eh, cīņā pret šo negatīvo parādību, un to mēs arī izmantosim un varēsim veiksmīgāk aizstāvēt 35 tūkstošu apdraudēto savvaļas dzīvnieku sugus, un eh, varēsim cīnīties pret nelegālo eh, tirniecību ar tiem. Nu, protams, ka mums nāksies maksāt arī attiecīgās uh, līdzmaksājums. Uh, bet dalībvalstis jau ir apņēmušās sniegt eh, savu ieguldījumu. Paldies! Merci. La parole est pour une minute. Nākošais Korbetkungs uz vienu minūti. Paldies! Es Uh, apsveicu tāpat kā mani kolēģi pievienošanos šai konvencijai, bet man ir vēl viens papildu iemesls. Ir kāda suga manā valstī, kas arī ir apdraudēta. Un tie ir pro-eiropeiskie konservatīvie. Ir ļoti daudz uh, dabisko ienaidnieku šai pašai partijai, un viņi būtu jāiekļauj aizsargājamo uh, sugu sarakstā un jāpasargā no uzbrucējiem no pašu uh, partijas biedru vidus. Paldies! Et poursuivre à M. Hanan. Hanan kungs uz vienu minūti. You, Paldies, uh, priekšsēdētāji. Tirzniecība nav dabas aizsardzības ienaidnieks ne visos gadījumos. Ja mēs attiektos pret apdraudētām sugām kā pret atjaunojumiem resursiem, tad mēs varētu daudz ko panākt. Piemērs ir tam, kā Kēnijā attiecās pret uh, ziloņiem, kur tie tika aizsargāti, un uh, ziloņu skaits strauji samazinājās, bet uh, uh citā valstī uh, ziloņi tika pasludināti par zemes īpašnieku uh, īpašumu, un to skaits strauji pieauga. Un, uh, Eh, līdz ar to mēs šeit piedzīvojam, ka Eiropas Savienība kļūst jau par valstisku veidojumu un tagad tā vēlas runāt dalību valstu vārdā starptautiskās uh, fórumos, kaut gan katra dalību valsts pati var izlēmt par to, kā aizstāvēt savas intereses. Paldies! Un noslēgumā Demes Maker kungam vārds viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Nelegāla tirzniecība ar apdraudētām floras un faunas sugām ir pasaules mēroga problēma un tā ir jārisina pasaules mērogā. CITES konvencija ir svarīgākais starptautiskais instruments šajā jomā. Un Šeit ir runa ne tikai par apdraudēto sugu aizsardzību, bet arī par mūsu pašu aizsardzību pret nelegālo tirsniecību, kuras apgrozījums ir vairāk nekā miljārds eiro, un tie, šie līdzekļi ieplūst arī terorisma finansēšanas fondos. Līdz šim Eiropas Savienība bija tikai novērotāji, tagad tā ir pievienojusies šai konvencijai un līdz ar to pieaug arī Eiropas Savienības loma un ietekme. Un tas ir tikai apsveicami. Paldies! Līdz ar to debatas ir noslēgušās un izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 15. Labu apetīti visiem!